Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas, dārgie kolēģi, man ir prieks jūs redzēt šajā zālē, un tagad es um, atklāju priekšsēdētāju konferenci, kurā var piedalīties deputāti. Mēs runāsim par uh, Eiro samitu, kas notika pagājušā nedēļā. Gribēju sirsnīgi sveikt pie mums Hermanu Van Rompāju, kas ir Eiropas padomas priekšsēdētājs, un arī Barozo kungu, kas ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Dāmas un kungi, pirmais punkts. Jūs jau būsiet dzirdējuši, ka uh, ES tiesa um, pieņēma spriedumu par Eiropas parlamentu piedāvāto kalendāru, un šis kalendārs ir atzīts par nederīgu. Mēs mēģināsim pēc iespējas ātrāk uh, ieviest kaut kādu skaidrību, un lai mēs varētu turpināt savu darbu, uh, kā parasti, mēs vēlamies, lai parlaments arī varētu normāli darboties kā līdz likuma devējs. Tādēļ es gribu teikt, ka pirmdien 14. janvārī es uzsākšu sanāksmi saskaņā ar mūsu reglamentu. Tāpat gribu teikt, ka konferences, priekšsēdētāja konferences notiks 10. janvārī, lai pēc iespējas ātrāk varētu balsot par jaunu 2013. gada sēžu kalendāri. Uh, 14. janvāris sēdes sākšanās Strasbūrā, 10. janvārī priekšstādētāja konferences par jaunu kalendāru, par kuru balsosim Strasbūras nedēļā nākamā gada janvārī. Konferences prezidentam. Tagad vēlējos pavaicāt, vai jums ir kas piebilstams par procedūru. Nē. Labi, esam pieņēmuši pašreizējo darbu kārtību. Herr Udi, bitte sehr. Udi, kungs. Euh, Priekšsēdētāji kungs, es vēlējos pievērst jūsu uzmanību 15. Uh, um, pantam par uh, Eiropas Savienības darbību un, un tajā ir uh, norādīts, ka uh, Eiropa padomas priekšsēdētājs informē priekšsēdētāju konferenci. Un tagad jau vairākus mēnešus notiek paplašināta priekšsēdētāja konference, un šeit nav nekāda sakara ar Strasbūru, kā darba vietu, bet šādam ziņojumam ir jābūt plenārsēdē, lai e, šis ziņojums atspoguļotos arī sēdes stenogramā, un tā tas nav. Paldies, Odīkungs, mēs pieņemam zināšanai jūsu uh, komentāru un uh, centīsimies panākt, lai priekšsēdētājs pēc iespējas ātrāk informētu plenāru sesiju par Eiropadomes uh, sēdi. Tas, ka Eiropadome notika ceturtdien un uh, nākošā plenāra sesija sāksies 14. janvārī. Uh, un uh, ir jārosina. Uh, tādēļ arī tika uh, ierosināts sarīkot uh, priekšsēdētāju konferenci, lai pēc iespējas ātrāk varētu informēt deputāts par Eiropadomes lēmumiem šādā atvērtā priekšsēdētāja konferencē, un es uh, Uh, pieņemu, ka jūs tomēr piekrītat šādai procedūrai, kas ļauj mums diskutēt ar uh, Van Rompēju kungu un Barozo kungu daudz uh, ātrāk, nenogaidot janvāra vidu. Paldies, tagad dodu vārdu padomas priekšsēdētājiem Hermanam Van Rompējam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Visā visumā pagājušā nedēļa bija laba Eiropas Savienībai. To mēs noteikti varēsim paturēt prātā. Pirmdien bijām Oslo, trešdien un ceturtdien finanšu ministri uh, izpildīja Eiropa padoms nospraustos termiņus un vienojās par priekšlikumu vienotam uzraudzības mehānismam bankām un uh, gatavi to pārnāt ar parlamentu. Tas ir pamat akmens banku sistēmas veidošanai Eiropā. Ceturtdien tika pieņemts lēmums par Grieķiju, paredzot ilgtspējīgu uh, atkopšanās kursu un uh, stabilizējot arī eirozonu. Mums bija arī uh, Eiropadomē labas diskusijas par to, kā eirozonai tālāk strādāt. Pievērstām uzmanību divām jomām, kur nepieciešam papildus soļi, papildus tam, par ko jau esam vienojušies. Pirmkārtām, jāstiprina mūsu banku sistēma. ST darbs pie SSM ir virzījies uz priekšu. Tas ir stiprinājis un stiprinās mūsu finanšu sektoru. Ja mums būtu tāda līmeņa uzraudzība jau pirms desmit gadiem, tad finanšu krīze nekad nebūtu bijusi tik asa. Mēs eh, visu šo darbu veicām burtiski dažu mēnešu laikā. Jūnijā nebija burtiski vēl nekā, pēc tam, balstoties uz Eh, ziņojuma tika izstrādāts galvenās vadlīnijas, pēc tam eh, vasaras beigās komisijai bija gatava priekšlikumi, mums bija uh, trīs mēneši, finanšu ministri panāca vienošanos un parlaments jau ir pieņēmis savu nostāju šajā jautājumā komiteja līmenī un ir gatavs virzīt likumdošanas procedūru tālāk un noslēgt to. Jūnijā mēs lūdzām ministrus vienoties par detaļām, par uh, vienoto uzraudzības mehānismu, līdz decembrim, un viņi to attiecīgi izdarīja. Tas parāda, ka Eiropas Savienība, kad tā grib, ir spējīga pieņemt uh, savlaicīgus izšķirošus lēmumus, kas demonstrē mūsu atbildīgumu. 27 uh, dalībvalsts panāktais rezultāts šī uzraudzības mehānismā ir labs un līdzsvarots. Eirozonas valstis būs atvērtas visiem un ņems vērā arī tos, kuri ir izvēlējušies nebūt Eirozonā. Tātad tā būs vienota sistēma, bet ar tādu loģisku uh, pienākumu sadalījumu starp ECB, tātad Eiropas centrālo banku un nacionālām varas iestādēm. ECB nos skaidri nodala monetāro politiku un uzraudzības uh, funkcijas. Un tiek saglabāta arī vienotā tirgus uh, nedalāmība finanšu pakalpojumu jomā. Bet eh, ar to tas viss vēl nebeidzas. Mēs jau aplūkojam iespējamos turpmākos soļus. Arī tie ir ārkārtīgi svarīgi Eirozonas nākotnē. Kā jūs zinat, mēs strādājām balstoties uz ziņojumu, kas tika izstrādāts kopā ar eh, Barozo kungu, Dragi kungu un eh, Junker kungu. Šis ziņojums balstīts uz starposmu ziņojumu, kas tika iesniegts pagājušā gada oktobrī, un tur ir attiecīgi ņemts vērā uh, komisijas veiktais darbs uh, blueprint dokumentā un arī parlamenta ziņojumu par uh, Eiropas notārās savienības arhitektūru un par vienotu uzraudzības mehānismu. Uh, tātad tie abi bija Marijans Tīsens ziņojumi, tie arī tik ņemt vērā. Mums ir notikusi viedokļa apmaiņa ar Taisens kundzi un tāpat arī nodarbinātības komitejas vadītāju Beres kundzi. Eiropadome vienojās nākošā gada pirmajā pusē izveidot operatīvu ietvaru. Izstrādās arī legacy assets uh, definīciju. Tad, kad tas tiks definēts Eiropas stabilitātes mehānismam, būs iespēja veikt tiešu dan banku rekapitalizāciju attiecībā uz šo vienoto uzraudzības mehānismu, lai tas būtu efektīvāks. Mēs, balstoties uz četru priekšstādātāju ziņojumu, izlēmām, ka uh, tad, kad šis SSM vienotais uh, stabilizācijas mehānisms būs vietā, vienots mehānisms būs nepieciešams ar pilnvarām, kas nozīmē, ka uh, jebkura banka, jebkurā valstī tās problēmas var tikt risināts ar vienotiem instrumentiem. 2013. gadā komisija nāks klajā ar priekšlikumu, kas tiks izskatīts prioritārā kārtībā ar nolūku to apstiprināt uh, attiecīgajā parlamentārajā ciklā. Mērķis ir novērst riskus nodokļu maksātājiem un ekonomikām. Nodrošinot to, ka jebkuras bankas uh, sabrukšana vai problēmas tiek uh, risinātas ātrā, sakārtotā veidā un to finansē pati finanšu industrija. Tas būs vēl viens ļoti būtisks solis uz priekšu. Un tā es nonāku pie otrās jomas, pēc banka jomas, kas eh, bija svarīga mūsu darbā. Tātad Eirozonas valstu eh, darbību tuvināt citu valstu darbībai. Ekonomiskā politika ir visiem svarīga, un tā ir vitāli svarīga joma tām valstīm, kurām ir vienota valūta. Mēs nevaram pieļaut, ka ir viena valūta un 17 atšķirīgas politikas. Dažas dalībvalsts cieta no vājas pārvaldības, un mēs pārāk ilgi neveicām nekādu darbību. Kā Eiropadoms uh, priekšsādātājs, es uh, apsvēršu iespējamos risinājumus un iespējamo laika grafiku darbībai. Līdz 2013. gada padomas sēdēji, protams, sadarbosimies cieši ar Eiropas komisiju, tās priekšsādātāju un, protams, attiecīgi tiks veikts arī konsultāciju process. Šie četri jautājumi, kas mums būs jārisina, ir sekojoši. Galveno reformu koordināciju dalību valstīs, arī eksante diskusijas, tālāk sociālā diskusija kopējiem monetārai savienībai, tālāk kā nodrošināt konkurētspēju un izaugsmi uh, Eiropas uh, Savienībā, institūcijās un visbeidzot solidaritātes mehānisms, kā uh, tas var stiprināt dalību valstu uh, veikto darbību, iestājoties tādā kā līgumsaistībās ar eh, monetāro mehānismu. Tas viss nav pašmērķis. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt stabilu uh, monetāro politiku, nodrošinot izaugsmu un nodarbinātību Eiropā. Mēs varam izdzīvot globālā ekonomikā tikai tad, ja esam konkurētspējīgi. Un tas ir reālās politikas sniegums, kas galvā nodrošinās Eiropas stabilitāti. Mēs nevaram vērst uzmanību tikai uz finanšu instrumentiem. Tāda pieeja nebūs pietiekama. Mēs visi esam viensprāts, ka šajā procesā mums jānodrošina, lai uh, demokrātiskā leģitimitāte uh, tiktu atbalstīta un ievērota tajos līmeņos, kur tiek pieņemta lēmumi. Eiropas parlamenta iesaistība šajā līmenī, protams, ir ārkārtīgi svarīga. Cienījamie deputāti, kopumā ir skaidrs, ka pat ja smagākā krīzes daļa, kas ir apdraudējusi pat eiro pastāvēšanu, jau ir pagājusi, tomēr joprojām ir ļoti daudz darba. Bet uh, darbs, kas jau ir veikts, smagais darbs sāk atmaksāties. Samazinās uh, šie spreads, šīs atšķirības. Un tas ir priekšnosacījums, lai patērētāji atkal uzticētos uh, tirgumu. Tas, protams, eh, ir ietekmējis nodarbinātību, bet eh, stabilitāte ir eh, ārkārtīgi svarīga, lai varētu atvesļot visu procesu. Daudz, kas jau gadu laikā ir padarīts. Tieši pirms 12 mēnešiem sešu dokumentu pakotnes stājās spēkā, un tad mēs vienojāmies par uh, fiskālo rīcību, izveidojām Eiropas stabilitātes mehānismu, dalību valsts uzsāka ambiciozas reformas, kas ir bijis noteicošais faktors panākot stabilitāti ECB, no savas puses arī dev ieguldījumu, lai mazinātu, mīkstinātu krīzi, un mēs esam gadu noslēguši ar lēmumiem, par kuriem es nepat runāju, tātad par banku uzraudzību un uh, I said it before and I will say it again. Oh. Un par glābšanas fondu. Progress, kā es teicu, būs, bet tas būs soli pa solim uz priekšu. Un šie soļi tiek nepārtraukti uh, veikti. Eiropas Savienībai ir nepieciešami instrumenti, lai tiktu galā ar šāda veida un apmēra krīzēm. Šie instrumenti mums ir jāizveido, par tiem ir jāvienojas, tos ir jāapstiprina, un dažkārt tos nepieciešams ratificēt arī dalībvalstu līmenī. Joprojām mēs, protams, saņemam saprotams sūdzības par to, ka Eiropas Savienība darbojas pārāk lēni un ka dažas dalībvalstis ir pārāk ilgi uh, minstinājušās, bet mēs uh, turpināsim darbu Paturam vienmēr tālāk, eh, prātā tālāko nākotni un eh, saprotam, ka tāda pakāpeniska eh, darbība ir svarīgākais. Tātad visu vajag veikt tā pamazām, bet nevis ar milzīgiem rāvieniem. Ir jāsaglabā savas ambīcijas. Priekšsādātāja kungs cienījamie deputāti, šajā Eiropadomu sanāksmē tik runāts arī par citiem jautājumiem. Mums bija labas diskusijas par mūsu kopējo drošības un aizsardzības politiku. Kopš 2008. gada kad jautājums tika pārunāts uh, eiro uh, padomas uh, sēdē, tas uh, notiek atkārtot, un ir vairāk iemesli, kāpēc es to atkal gribēju ieskļaut mūsu darba kārtībā. Pirmkārt, tāpēc, ka izaicinājumi drošības jomā Eiropā ir pastiprinājušies pēdējo gadu laikā. Valstīm vairāk kārt ir nācies uzņemties savus pienākumus, nodrošinot mieru, uzturot mieru mums tuvējās valstīs un arī citur pasaulē. Tāpat arī dažādas krīža operācijas, piemēram, Lībijā, atspoguļo parāda dažādus iztrūkstošos elementus, kas mums ir jāizpilda, un ekonomiskais konteksts padara to vēl par svarīgāku nepieciešamību padarīt mūsu darbību efektīvāku. Pirms vasaras es jau paziņoju savu lēmumu veltīt 2013. gada decembra Eiropa padomas sēdi šiem jautājumiem. Nolūks uh, diskusijām ir sagatavoties uh, tālākam diskusijām mūsu darbam. Praktiskā ziņā mēs esam uzaicinājuši augsto pārstāvu un arī Eiropas komisiju izstrādāt priekšlikumus. Un balstoties uz to darbu un pēc konsultācijām ar dalību valstīm es nākšu klajā ar a, uh, ierosinājumiem 2013. gada Eiropadomas sēdēji. Mums bija arī diskusijas par to, kā pasliktinās situācija Lībijā. Tā ir situācija, kas satrauc mūs visus. Esam lūguši ārlietu padomi uh, strādāt pie visām iespējām, lai varētu sniegt uh, labāku atbalstu civiliedzīvotāju aizsardzībai. Uzsvērām, ka nepieciešama politiska pārēja Uh, bez uh, Asāda un viņa atbalstītāja režīma. Mēs atbalstam nākotni, kas ir visus ietveroši demokrātiska un kurā tiek ievērotas cilvēku tiesības un arī mazākumtautību tiesības. Noslēgumā gribu teikt, ka tā bija ļoti pozitīva nedēļa Eiropas Savienībai, kaut gan, protams, jāpaturprātā sociālās un ekonomiskās problēmas, ar kurām joprojām saskaramies. Viss, ko mēs veiksim, tas viss tiek darīts ar mērķi pārvarēt uh, recesiju un nodrošināt nodarbinātību. Mums ir iemesls būt cerīgākiem nekā pirms dažām nedēļām, bet vēl ir garš eh, ceļš eh, ejams Eiropas Savienībā, Eirozonā un visās dalību valstīs. Paldies! Herr Präsident! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Svatēta prezidenta komisione Baro. Tagad došu vārdu Barozo kungam. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie deputāti. Tad, kad es pagājuši nedēļu uzstājos ar runu Strasbūrā, es teicu, ka tagad nav Uh, laika kaldināt dažādas teorijas, mums ir jāpieņem uh, nopietni lēmumi ceļā uz patiesu un integrētu monetāro un ekonomisko savienību. Un mums ir jāparūpēs, lai nākamo gadu laikā tiktu panāks progress. Ja mēs runājam par vienoto no uzraudzības mehānismu bankām, eh, tas bija pareizais tonis, kādā runāt, lai varētu ietekmēt lēmums par banku savienību. Ja mēs runājam par vienotu uzraudzības mehānismu, komisijas priekšlikums tika pieņemts 12. septembrī, pateicoties tam, padome varēja panākt vienprātību 12. decembrī, tieši trīs mēnešus pēc mūsu priekšlikumu. Gigaut kungs un Taisens kundze ir eh, parlamenta referenti, kas strādāja tikpat naski, un līdz ar to trialogu diskusijas var sākties jau šonedēļ. Mēs ņemam vērā unikālo institucionālo struktūru un neskatoties uz to, Eiropas Savienība var virzīties priekšu, ja pastāv politiskā grība. Vienotais uzraudzības mehānisms ir sastāvdaļa no Banku Savienības. Tas ir elements, kas papildina vienoto valūtu. Uh, Mums ir e, jāsaprot, e, ka 27 dalībvalstīm par šādu mehānismu ir jāvienojas saskaņā ar līgumiem. Un mēs esam e, sapratuši, ka e Eiropas ekonomiskās un valūtas savienības eh, un banku uzraudzības mehānismi nav pretrunā cits ar citu. Tāpat ir jāpadomā par banku rekapitalizāciju tad, kad tas ir nepieciešams. Mēs esam gatavi pārot šo uh, aburto loku starp bankām un valstu finansējumu. 2012. gada uh, padomes secinājumos ir teikts, ka ir jāvienojas par līgumisko ietvaru uh, jau 2013. gada sākumā, lai varētu izveidot patiesu un efektīvu uh, uzraudzības mehānismu un pieņemot lēmumus būs iespējams tiešā veidā rekapitalizēt bankas. Protams, ir jānoslēdz sarunas par banku kapitāla normām. Uh, un jāievieš uh, noguldījuma aizsardzības garantiju schēmas. Tiek izveidota arī kopīgā normu grāmata bankām. Vienotais uzraudzības mehānisms un dalību valstu uzraugi ievēros vienotu normu kopumu. Es uh, lūkšu, lai arī cits institūcijas uh, savu darbu veids pēc iespējas ātrāk. Uh, Pēc tam esam vienojušies, ka komisija piedāvās vienotu risinājumu mehānismu bankām. Uh, Līdz likuma devējiem ir uh, sākumā jārisina prioritārākie jautājumi, kas ir jāpieņem parlamenta sasaukuma laikā. Tas ir tikai loģiskais nākamais solis. It sevišķi būtiski tas ir ņemot vērā to, ka ir jārada, jādara uh, ilgspējīgāka un godīgāka banku uzraudzības sistēma. Uh, pateicoties jauniem mehānismiem, bankas būs noturīgāks pret dažādiem satricinājumiem un būs iespējams pa labāk palīdzēt tām, kas piedzīvo grūtības. Banku savienība ir tikai viens ķieģelīts šajā lielajā Eiropas monetārās savienības celtnē. Uh, Mēs runājām par monetārās un ekonomiskās savienības nākotni, balstoties uz uh, padomes uh, priekšsēdētāju ziņojumu. Ziņojumu izstrādē piedalījās arī ECB pārstāvi un Eirogrupa. Mēs izstrādājam uh, ilgtermiņa scenāriju, runājot par visām struktūrām un instrumentiem, kas nepieciešami, lai monetārā savienība varētu labi absorbēt uh, šokus un izaicinājumus nākotnē. Fiskālā savienība ekonomiskās politikas uh, koordināšana ir ļoti svarīgas mūsu ekonomiskās un monetārās politikas sastāvdaļas. Es jau pagājušajā nedēļā Strasbūrā teicu, ka es negaidu kaut kādas ļoti pārsteidzīgas lēmumus par ilgtermiņa scenāriju. Jāsaprot, ka šeit uz spēles ir likts ļoti daudz, un jāsaka, ka ne visas dalībvalsts uzskata, ka uh, situācija ir neatliekama un steidzama. Tāpat gribēju atzīmēt, ka uh, divpakas pieņemšana tiek uzskatīta par prioritāti un tiek runāts par dažādu monetāro reformu ex ante izvēršanu Eiropas pusgada ietvaros. Uh, Komisija piedāvāja konverģences un konkurētspējas instrumentu, un valstu un valdību vadītāji to uztvēra visai atzinīgi, par ko liecināja spēcīgās diskusijas, dzīvīgās diskusijas, tādas pašas, kādas notika parlamentā pagājuši nedēļa. Kopīgi ar uh, Rompēkungu lūdzām, lai tiktu izstrādāta ceļa karta jūnija samitam par uh, solidaritātes mehānismu un visiem pārējiem instrumentiem, kas jāizmanto. Uh, Pagājušajā nedēļā jau es teicu, ka disciplīna ir jāsaist ar solidaritāti, tas ir galvenais moto. Ir jāpadomā par jauniem instrumentiem, bet tiem noteikti ir jāatbilst institucionālajai arhitektūrai, Eiropas Savienības budžeta arhitektūrai un, protams, arī līgumos atrunātajam. Mēs negribam radīt vēl papildus ekonomiskās uzraudzības slogu. Mēs gribam, lai esošie instrumenti pēc iespējas labāk un harmoniskāk papildinātu cits citu. To varētu uz, skatīt par tādu kā katalizatoru, kas varētu palīdzēt dalību valstīm pēc iespējas labāk un efektīvāk īstenot nepieciešamās reformas. Tas varētu būt pat tiešām ļoti vērtīgs instruments, lai uh, uzlabotu konkurētspēju un uh, veicinātu darba vietu radīšanu un izaugsmi. Komisija meklēs uh, pietiekami uh, labus demokrātiskus risinājumus saskaņā ar kopienas metodi, un, protams, šie uh, risinājumi un lēmumi tiks pakļaut arī parlamenta demokrātiskajai kontrolē. Protams, ir jāvienojas arī par nākamo DFS, un konsultācijas uh, notiek vienmēr cieši iesaistot parlamentu šajā darbā. Mums ir, protams, uh, jāizveido pietiekami plaša politiskā vīzija, kurā ir minēts uh, komisijas darba dokuments, un mēs arī izveidojam tādu pietiekam skaidru redzējumu nākotnē. Mēs uzskatām, ka mēs varam vienoties par ambiciozākiem plāniem, bet tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka pašreizējie notikumi eh, pieprasa tādas pamatīgākas demokrātiskas diskusijas dalību valstīs. Uh, Gribēju norādīt, ka Eiros samitā tika runāts arī par e, ekonomiskās savienības nozīmīgumu, tajā iekļaujot arī sociālo dialogu. Runājot par komisijas darba dokumentu, mēs to balstām uz šīs ekonomiskās savienības institucionālo e, raksturu un arhitektūru. Mums ir jādara viss, kas ir nepieciešams. Uh, Eh, dalību valstīs, lai varētu veicināt labāku sociālo kohēziju. Ir jāgarantē eh, demokrātiskā leģitimitāte, ir jābūt demokrātiskajai kontrolei un eh, Tas tika minēts arī komisijas darba dokumentā un četru institūciju priekšsēdētāju paziņojumā. Padome apstiprināja, ka ir nepieciešams labāk integrēt politiskos lēmumus, ir uh, labāk jānodala kompetences, iesaistot Eiropas parlamentu. Tās ir citādi beigas. Godātie deputāti, pagājušas nedēļa es eh, runāju, ka mēs esam apņēmušies cīnīties pret uh, izaugsmas krīzi Eiropā. Tika runāts par uh, ikgadējo izaugsmas pārskatu. Uh, Eiropa domē notika vienošanās par piecām prioritātēm, tika izskatīta jauna likumdošanas pakete, ko ir pie kuras ir jāatgriežas marta plenāra sēdē nākamajā gadā. Mēs piedāvājām jauniešu uh, bezdarba paketī, tā ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, piedāvājot arī jauniešu garantijas schēmu 2013. gada sākumā. Mēs uh, šādu priekšlikumu vērtējam ļoti augstu, ja mēs vēlamies tādu izaugsmi, kas patiešām veicina uh, Eh, arī jaunu darba vietu radīšanu, ir jāparūpējas, lai eh, jaunieši varētu atrast mācekļa vietu, varētu iziet prakses uzņēmumos eh, un pēc tam labāk integrēties darba tirgū. Izaugsme, kas balstīta uz jaunām un daudzskaitlīgām darba vietām, ir viens, viena no galvenajām panākumu ķīlām. Protams, mums ir e, jānoslēdz darbs pie vienotā tirgus akta, nevaram vilcināties, un es gribētu lūgt Eiropas parlamentu, lai tas dara viss, kas ir tā spēkos, lai varētu garantēt, ka septiņi e, prioritārie pasākumi tiek īstenot pēc iespējas ātrāk. Ja mēs runājam par vienotā tirgus aktu numur divi, visi likumdošanas priekšlikumi tiks piedāvāti 2013. gada martā, cerot, pa, ka šie priekšlikumi jau stāsies spēkā. Uh, Eh, šī sasaukuma laikā līdz 14. gadam, un mēs varēsim panākt nozīmīgas pārmaiņas daudzās jomās, piemēram, runājot arī par tīkla eh, industrijām. Valstu uh, un valdību galvas runāja par to, ka ir jābūt labākai likumdošanai, un, protams, tā ir jāpapildina ar politisko gribu. Ar gandarījumu varu teikt, ka balstoties uz komisijas priekšlikumiem, beidzot esam vienojušies par vienoto Eiropas patentu. Nu, bija pienācis īstais brīdis, lai to pieņemtu pēc 30 gadus ilgstošām diskusijām. Godātie deputāti, Eiropadomē tāpat notika diskusijas par ārlietām un aizsardzību. Neatkārtošu to, ko jau teica uh, Hermans Van Rompējs. Noslēgumā teikšu, ka šis uh, samits bija veltīts smagam darbam, nevis tam, lai uh, par to rakstītu laikrakstu virsrakstos. Visas iespējas joprojām ir uh, iespējams izmantot, komisija turpinās šo procesu vadīt pietiekami ambiciozi un ambīcijas papildinātas ar uh, lēmumiem par nepieciešamām reformām, pasākumiem un dažas lēmumus mēs jau pieņēmām, piemēram, par stabilitātes mehānismu. Tāpat kā vienošanās ar tālāku palīdzības, par tālāku palīdzības sniegšanu Grieķijai norāda, ka mēs esam gatavi cīnīties pret krīzi tieši šeit un tagad. Un mums ir pietiekami laba ilgtermiņa vīzija. Es domāju, ka ņemot to visu vērā, Eiropas Savienība var uh, izkļūt no grūtībām, ko tagad piedzīvo. Mēs esam gatavi turpināt savu darbu pietiekami aktīvi arī 2013. gadā. Protams, pirmā prioritāte būs vienoties pēc iespējas ātrāk par uh, DFS mums nevajadzētu aizmirst, ka mūsu budžets ir veltīts investīcijām un izaugsmēji. DFS ir jāveido tā, lai Eiropas budžets uh, būtu pietiekams uh, mūsu uh, nosprosto mērķu sasniegšanai. Un tagad es vēlos jums novēlēt mierīgus, svētītus um, Ziemassvētkus un uh, ļoti darba pilnu aizņemtu jauno gadu. Paldies! Tas var tad jetzt für die EVP. Paldies, tagad ETP grupas vārdā uzstāsies Jozefs Dols. Uh, priekšsēdētāji, kungi, godātie kolēģi, pagājušās nedēļas Eiropa padome apstiprināja vienoto banku uzraucības mehānismu un izveidoja banku savienības pamatus. Es gribu teikt, ka esmu iepriecināts, bet tomēr jāatbalsta atzīst, ka manai laimei ar to vien nepietiek. Politiku var īstenot tikai tad, ja tā ir konsekventa un mūsu lēmumi ir jāpie, jāīsteno dzīvē un jāiet vēl tālāk, jo pretējā gadījumā mēs atklāsim uh, caurumus šajā tīklā un šī, šos caurumus izmantos tās bankas, kuras vajadzētu uzraudzīt, bet kuras netiks uzraudzītas. Mēs uh, Eh, uzskatām, ka visas bankas ir pienācīgi jāuzrauga, lai uh, pārvarētu finanšu un ekonomikas krīzi. Atceraties, pietiek ar vienas bankas bankrotu, lai uh, tiktu apdraudēta visas pasaules ekonomiskā finanšu sistēma. Mūsu grupa atbalsta uh, ātru un vienotu regulas pieņemšanu, uh, regulējumu pieņemšanu attiecībā uz visu dalību valstu bankām. Uh, mēs arī uzskatām, ka prioritāte ir ekonomiskās pārvaldības stiprināšana. Tas nozīmē sešu pakas īstenošana un vienošanās par stabilitāti, koordināšanu, koordināšanu un pārvaldību. Tas nozīmē, ka ir pēc iespējas ātrāk jāpanāk vienošanās par divpaku. Ko, eh, kolēģi, mēs jau ilgi runājam par krīzi un mēs atkārtojamies un es arī uh, jūtu, ka uh, Rampoja kungs un Barozo kungs arī sāk jau nedaudz nogurt no šiem paziņojumiem. Mēs visi zinām, kādi ir risinājumi nepieciešami, bet ka tos ir grūti pieņemt, mums ir nepieciešama drosme rīkoties. Mums nevajag būt politiķiem, kas domā par nākošām vēlēšanām, bet gan par valsts vīriem, kuri domā par nākošajām paudzēm. Un mēs nedrīkstam paļauties kārdinājumam eh, rīkot eh, politiskas izrādes. Es nepiekrītu tādiem vienkāršiem risinājumiem. Mums ir kvalitatīvi dienesti Eiropas līmenī, kas strādā visas Eiropas līmenī. Es gribu teikt, ka tie, kas nomelno Eiropas civilu dienestu, īsteno tikai vienu mērķi - novājināt Eiropas Savienību, lai uh, stiprinātu starpvaldības dienestus, civilu dienestus, un šie valstu ierēģi citreiz ir labāk apmaksāti nekā Eiropas Savienības ierēģi. Un jums, Barozo kungs, šī situācija ir jānoskaidro, nedrīkst pieļaut, ka tiek samazinātas Eiropas ierēģņu algas, lai viņu vietā pieņemtu starp valdību ierēģņus darbā, un ir nepieciešams veikt uh, uzraudzību. Uh, parasti vieni un tie paši vēršas pret Eiropas Savienības iestādēm un nevēlas atbalstīt uh, efektīvu Eiropas Savienības budžetu. Daudzgadu finanšu schēma ir vēl vairāk nepieciešams šodien, tā ir saistīta ar vairāku gadu izaicinājumu īstenošanu, un mums ir jāiet šajā virzienā. Mums ir nepieciešamas vadlīnijas, speciāls grafiks, lai paveiktu, pabeigtu monetārās un ekonomiskās savienības pabeigšanu. Un Vienotais tirgus tika izveidots 92. gadā, tagad ir jāstiprina ekonomiskā pārvaldība un ir arī jāstiprina atbildība un leģitimitāte. Un es uzskatu, ka parlaments ir vislabākais garants šajā jomā. Tie, kas uzskata, ka nacionālie risinājumi ir labāki, es gribu jautāt, no kā jūs baidāties? 60 gadus Eiropa ir e, re, garantējusi mieru un stabilitāti. Mums, mums ir nepieciešams e, domāt par izglītību, par pārtikas drošību, par citiem jautājumiem, kuros Eiropas Savienība ir paraugs citiem šobrīd ir nepieciešama politiska savienība, un tādēļ es aicinu jaunajā gadā atteikties no vienu un to pašu paziņojumu atkārtošanas un veidot ekonomisko un politisko savienību. Es zinu, ka dažas dalību valstis neatbalsta šādu mērķi. Šīs dalību valstis pat uh, mēģi uh, domā par to, ka vajadzētu atsākt sarunas par uh, to uh, vietas uh, apspriešanu Eiropas Savienībā, un Dāvids Komerons pat nepiedalījās uh, miera prēmijas pasniegšanā Eiropas Savienībai. Es īpaši domāju par tiem, kuri ir devuši ieguldījumu Eiropas veidošanā. Es domāju par Winstonu Čērčilu, kura vārdā ir nosaukta ēka Strasbūrā. Arī viņš aizstāvēja mieru, brīvību un labklājību. Eduards Ifs, kurš piedalījās sarunu vešanā par iestāšanos Eiropas Savienībā, Tečers kundze parakstīja vienotās Eiropas līgumu un Džons Mežovs parakstīja Māstrihtas līgumu. Es augstu, es cienu un godāju šos, šīs personības. Es esmu pārliecināts Eiropietis un es tiešām nesaprotu pašreizējās valdības loģiku, kādēļ dažu gadu laikā šī valdība ir pārgājusi no pragmātiskas pieejas uz uh, tādu nesistemātisku pieeju. Kādēļ Eiro, eh, apvienotā kara liste balso pret daudzgadu finanšu schēmu un no otras puses runā par to, ka ir eh, jāved sarunas par līgumu grozīšanu un mums tiešām ir jāļauj atsevišķām valstīm, kuras nevēlas spēlēt šo spēli, tiešām pārskatīt viņu līdzdalību Eiropas Savienībā un nosacījumu šai līdzdalībai, bet šīs valstis nedrīkst kavēt pārējās valsts virzībā uz priekšu. Bet tai pašā laikā notiek lobēšana, lai iegūtu ģenerāla direktoru amatus Eiropas Savienībā, it īpaši tajās jomās, kur e, apvienotā karaliste uzstāj uz savu īpašo situāciju. Tā nav nekāda agresivitāte no manas puses uzskat, ka mums vienkārši ir jāizteno loģiska un saprātīga pieeja. Mums ir jāapsēžas pie galda un brīvi jāapspriež visi šie jautājumi arī tad, kad mēs diskutēsim par nākamā, uh, eh, nākam gadu par daudzgadu finanšu schēmu un Eiropas Savienības budžetu. Es uzskatu, ka mums ir mūsu interesēs strādā 27, 28 valstīm visām kopā. Un Es gribu uh, pateikties tiem, kuri ar drosmi uh, turpina Eiropas Savienības integrāciju, jo viņi ir sapratuši, ka tas nāk gan viņu valstu, gan visu kontinenta interesēm par labu, un es visiem novēlu mierīgas uh, Ziemassvētkus, kā to teica Barozo kungs, un es arī novēlu jaunā gadā apņēmīgi īstenot mūsu kopīgo politiku. Liels paldies visiem! Paldies. Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā uzstāsies Gerēro Zalomkungs. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Van Rompeikungs. Jūsu a, prezentācijas sākumā jūs norādījāt, ka pagājušā nedēļā a, tika veikts pozitīvs darbs Eiropas Savienībai. Tā bija laba nedēļa. Es jums piekrītu, bet gribu uzsvērt, ka šķiet, ka būtu vērts konkrētāk parunāt, ka pēc šī bija laba nedēļa. Es nedomāju, ka būtu kaut kas īpaši labs, ja mēs esam pesimistiski, un tā nevajadzētu būt. Bet eh, es šo Eiropadomas eh, sēdi arī vērtēju kā pozitīvu, bet tomēr es saskatu zināmus riskus eh, un kļūdas un funkcionalitātes trūkumu kas izpaudās dažos aspektos. Tātad daži vārdi par uzraudzības sistēmu. Domāju, ka tas ir labs solis uz priekšu, tas ir būtisks solis. Un uh, Domāju, ka tas izriet arī no tā darba, kas tika veikts šeit, Eiropas parlamentā, ļoti tādā viedā un ātrā procedūrā, apstiprinot uh, Gigolda kunga ziņojumu. mehānisms uh, būs uh, Eiropas uh, centrālās bankas rokās, un tas ir paredzēts tā, lai banku sistēmu varētu restruktūrizēt, tāpat arī dalībvalstu bankas, lai to varētu veikt tiešā veidā. Mēs turpināsim likt spiedienu, lai panāktu, ka tas finanšu tekstā parādītos pilnīgi skaidri, un uh, jāpanāk attiecīgi vienošanās. Tomēr ar nožēlu jāpauž, ka trūkst skaidrības par to, kā un kad banku uzraudzības mehānisms stāsies spēkā. Un tas var radīt reālu risku. Runājot par banku parādiem un valstu parādiem par šo aburto loku. Uh, Ir jau valsts, kas eh, ir piedzīvojuši šaburtūloku, Spānija, Īrija. Tātad šim mehānismam ir jābūt efektīvam, un laiks noteikti parādīs, vai problēmas kaut kādā veidā reāli tiks risinātas. Jāsaka, šai ziņā mēs bijām cerējuši saņemt ko vairāk no Eiropadomas. Mums šķiet, ka potenciāls šeit ir, un ECB eh, e pilnvarām vajadzētu būt spēcīgākām Tālāk runājot par laika grafiku. Atkal jāsaka, tas nav pietiekami ambiciozs runājot par banku savienību. Par restruktūrēšanas fondu un mehānismu. Tam būtu jāaizsargā nodokļu maksātāju intereses. Mana parlamentārā grupa ir par to, lai pats finanšu sektors ar savieņēmā ieņēmumiem finansētu šo fondu un uh, Tāpēc ar nožēlu jāvērtē šis strupceļš, kas šobrīd pastāv padomē. Tā pastāv zināmas eh, bāžas arī par to, ka trūkst funkcionālās skaidrības, runājot tieši par pasākumu īstenošanu. Fiskālā konsolidācija šķiet joprojām ir prioritāte attiec... tā prevalē attiecībā uz sociālo aspektu, darbvietu radīšanu Un tāpat arī pastāv leģitīmas bažas par uh, uzraudzības demokrātismu. Ko es domāju ar šo sajukumu vai funkcionālo neskaidrību? Šulckungs jau norādīja, ka mūsu iestāžu arhitektūra jau ir pietiekami sarežģīta, un uh, tā sāk traucēt rīcības spējai. Mums ir stabilitātes uh, pakts, uh, divpakotne, uh, Uh, stabilitātes uh, pakts un tā tālāk, jaunas nolīgums starp uh, Eiropas komisiju un dalību valstīm, tādas kā līgumiskas vienošanās un tā tālāk. Es domāju, ka Žaks Delors gluži pareizi norādīja, ka Eiropas Savienība ir neidentificējams politisks objekts un dažkārt tai nav kontūras konkrētas, konkrētas kontūras. Un tāpēc mums ir jāspēr soļi pretim pilsoņiem, kurus mēs pārstāvam. Lēna un reizēm nēstoša īstenošana, tas man satrauc. Padomu runā par sešu mēnešu periodu, par jūniju padomas 2013. gadā, un kā man Rompēkungs norādīja, ir nepieciešams tāds pakāpenisks soli pa solim uz priekšu vedošs progress. Bet um, Valstu valdības katru nedēļu pieņem lēmumus. Mēs pieņemam lēmumus tikai reizi sešos mēnešos. Mēs strādājam daudz tālākā nākotnē, raugoties pusotru gadu uz priekšu. Tātad tāds ir mūsu šeit institūcija darba ātrums. Runājot par izaugsmas politiku, gribu atgriezties pie, pie tā atgriezīšos arī savas uzrunas beigās. pastāv ļoti svarīgs sociālais aspekts. Eiropas Savienības pats pamatu pamats. Tas nav ekonomiskais aspekts, bet uh, Tas balstās uz daudz vairākām vērtībām - vērtību dažādību, demokrātisko līdzdalību. Un šī demokrātiskā līdzdalība tieši arī jānodrošina no Eiropas parlamenta puses runājot par demokrātisko leģitimitāti, es domāju, šie soļi pagaidām ir tādi ļoti kautrīgi un netiek ņemts tas, ka būtu jāiesaista Eiropas parlaments un dalību valstu parlamenti, un tā, manuprāt, ir tieši Eiropas pilsoņu vēlme. Viņi vēlas, lai arī Eiropas parlaments būtu pārstāvēts un ņemts vērā. Paldies Gerero kungam, un tagad liberāļu un demokrātu grupas vārdā uzstāsies Gīs Verhofštāts. Honest, Europe... Paldies, man šķiet, ka mums ir jābūt uh, godīgiem. Eiropa padomu vienreiz, vienreiz izglāba Eiropas uh, finanšu ministri, jo bez uh, viņu vienošanās, uh, kolēģi, es domāju, ka nebūtu īpaši daudz, par ko šeit atskaitīties šodien. Arī Barozo kungs jau norādīja, ka visas opcijas ir atvērtas. Nu, tad, kad visas opcijas ir atvērtas, tas nozīmē, ka uh, nekādi secinājumi galu galā nav pieņemti, ka nav nekādi stingri secinājumi. Bet atgriezīsimies pie visa pozitīvā šajā padomas sēdē - vienošanās starp Eiropas finanšu ministriem. Domāju, ka vienota uzraudzība bankām ir ļoti būtisks solis uz priekšu, un mums jāpatur prātā, ka vienots uzraugs Eiropas parlaments jau 2009. un 2010. gada sākumā prasīja šādu uzraugu. Mēs mēnešiem cīnījāmies, lai būtu vienots uzraugs un uzraudzības pakotne. Un no komisijas un no padomas mēs visu laiku saņemam atbildi, nē, nē, nē, vēl nav īstais brīdis, pagaidīsim tālāk līdz vidustermiņu pārskatam. Nu, bet Tagad mēs redzam, ka jau pirms šī paša vidustermiņa pārskata tomēr tiek uh, izveidots šis vienotais uzraugs, un parlamentam bija pilnīgi taisnība jau pirms trim gadiem prasīt to. Bet viss vēl nav beidzies, mēs esam tikai uzsākuši darbu, ir uzsākts padoms eh, starp padomu un parlamentu šajā jautājumā, jo puse pakotnes ir uh, eh, uh, eh, pakļauts līdzlikumdošanai. Un rodas ļoti daudz jautājumu, kā tas viss darbosies arī pēc tam, kad finanšu ministri pieņems lēmumus. Pirmām kārtām vienotais uzraugs. Vai tā būs uzraudzības sistēma attiecībā uz visu vienoto tirgu vai tikai tirgus daļu. Tāpat arī par stimuliem. Tām valstīm, kas ir ārpus sistēmas un kuras iekļausies šajā vienotajā uzraudzībā, vai mēs neveidojam divu līmeņu finanšu uzraudzības sistēmu nākotnē. Un mans pēdējais jautājums priekšsēdētāji par eh, Ķīnas mūru Eiropas centrālās bankas iekšķienē starp šo nodalījumu starp monetāro politiku no vienas puses un finanšu uzraudzības funkciju no otras puses. Gribu teikt, ka tas ir sarežģīti, tas ir birokrātiski un domāju, ka tur ir arī daudz dažādu iztrūkstošu elementu un te parlamentam būtu daudz darāmā, lai panāktu, ka sistēma darbojas ne tikai dalību valstīs, bet kā arī Eiropas ietvarā un Eiropas institūcijās sistēma darbojas, un par to šobrīd pilnīgi nav nekādas skaidrības uh, tanī gala uh, vienošanās dokumentā, par ko vienojas finanšu ministri. Un pēdējais komentārs par citiem elementiem šajā sametā. Jāsaka, manuprāt, tie ir mazāk uh, tādi ievērojami. Manuprāt, nav nekāda reāla plāna, jums, Van Rompēja kungs, nav arī komisijai nekāda tāda konkrēta darba dokumenta, un ja mēs iepazīstamies uzmanīgāk ar padomus secinājumiem, tad svarīgākie elementi jaunai ekonomiskai un monetārai savienībai nemaz nav secinājumos. Tas ir iztvaikojis, pazudis no secinājumiem. Tie ir uh, blueprint darba dokumentā, tie ir daļēji arī darba dokumentā, bet tātad secinājumos nav nekas minēts par uh, šo restruktūrizācijas fondu neviena vārda nav secinājumos. Tāpat Eiropas eh, pārvaldība Eirozonai, tāpat eh, Eiropas eh, kase arī nav pieminēta, tāpat arī Eiropas Savienības fiskālā kapacitāte, kas ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības budžetam, lai varētu uzturēt eiro. Tas viss ir pazudis no secinājumiem. Tātad visas opcijas ir atvērtas, saka Barozo kungs. Tas ir varbūt cits veids, kā jūs raugaties uz lietām, bet es tomēr saskatu lietu būtību pavisam savādāk. Ja lietas neparādās secinājumos, tad turklāt, kur tad tās ir pazudušas? Tas, protams, ir mans skatījums uz uh, Eiropadomas uh, samitu. Nav spiediens uz valstīm panākt vienošanos par šo jaunu ekonomisko un monetāro savienību. Un iemesls ir skaidrs, tāpēc, ka Vācijā ir septembrī paredzēts vēlēšanas, tas visu bloķē, labi, tas varbūt uz kādu brītiņu, uz deviņiem, jāapgaida tikai deviņi mēneši, deviņi mēneši nav tik uh, ilgi, pat arī uh, politiskā karjerā, tas ir tāds īsts laika termiņš, kā jūs zinat, priekšsēdētāji, es zinu, ka, es, es jau jūs zinu, ko jūs pierakstat uz savas lapiņas priekšsēdētāji, es zinu, ka tās noteikti ir ļoti personīgas piezīmes, bet jā, bet man ir vēl kas sakāms papildus šiem deviem, deviņiem mēnešiem. Es domāju, ka pamata iemesls, kāpēc, kāpēc mums ir jādarbojas, tas ir Dragī kungs un viņa darbība. Dragī eh, kungs tika Financial Times izvirzīts kā gara cilvēks, un viņš tiešām veic kolosālu darbu, jo viņš eh, apstādināja šo krīzi īstermiņā, bet eh, ilgākā nākotnē viņš izdarīja ļoti sliktu lietu, kas nozīmē, ka uh, Tātad tika noņemts šis spiediens uz valstu vadītājiem. Dragie kungs prasa vairāk ambīcijas no Eiropas līderiem un tāpat laikā OMT dēļ viņa ambīcijas ir ļoti tālu no vajadzīgā. Tāda ir mani secinājumi. Tā ir fundamentāla kļūda uzskatīt, ka krīze jau ir pagājusi, jo krīze būs pagājusi tikai tad, kad mums būs pilntiesīga federāla Eiropa mūsu Eiropas Savienībā. Paldies! Tagad zaļo grupas vārdā uzstāsies Rebeka Hāramsas kundze. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies uh, arī padomēji par sniegto informāciju. Es domāju, ka gatavojoties um, diskusijām un mēģinot uzbūvēt uh, funkcionējošu ekonomisko savienību, lēmums par lielo banku eiropaziešanu ir kaut kas būtisks un vajadzētu parūpēties, lai lielās dalībvalsts, protams, arī Vācija un Francija, parūpējas par to, lai viņu bankas būtu kārtībā. Protams, mums ir vēl jārūpēs par detaļām. Banku savienība, manuprāt, ir uh, patiešām ļoti būtisks lēmums. Tas tika pieņemts pagājušajā nedēļā. Es varu piekrīst kolēģim Ferhofstatam. Vispārējais joprojām nav atrisināts Es tagad pat negribu kritizēt uh, abus kolēģis, es negribu atkārtot tos uh, uh, vārdus, uh, kas tika pausti viņiem, uh, jo tad jau tā būs tāda kā mantras skaitīšana. Es gribēju runāt par to, ka parlaments ir lielākais spēks, kas rūpējas par Eiropas Savienības tālāku integrāciju. Tādēļ ir jāsaprot, kas ir jādara Eiropas eh, parlamentam. Mums ir jāstrādā pie likumdošanas eh, divpaka, sešpaka, banku savienība, bet Es eh, Eiropas parlamentu uzskatu par institūciju, kas var parūpēties par tālāku ES integrāciju, ko mēģina novilcināt valstu un valdību vadītāji. Preses konferencē es dzirdēju, ka nīderlandieši runā tur par eh, aiz horizonta, par beyond the horizon, un mēs te runājam nevien par Vāciju, bet arī citām valstīm, kas ir noraizējušās gan par Rompeja ziņojumu, paziņojumu, gan par tā saukto darba dokumentu no um, komisijas puses. Mums ir iespēja sasaukt konventu, ja tas būs nepieciešams, bet nevajadzētu to tā darīt, uh, uzsitot knipi, mums vajadzētu vienkārši to ļoti labi apsvērt. Un uh, nevajadzētu kaut ko sākt darīt tikai tad, kad būs vēlēšana kampaņa un kad mēs būsim eh, izvirzījuši labākos kandidātus, kas varētu aizstāt Barozo kungu. Mums vajadzētu paskaidrot visiem pilsoņiem, kādēļ mēs gribam mutualizēt eh, šos parādus, kādēļ mums ir jāsaprot, ka kopīga atbildības uzņemšanās mums padarīs spēcīgākus. Uh, Kādēļ mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams Eiropas finanšu ministrs? Kādēļ tas Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem nāks par labu? Mums tas ir jāpaskaidro viņiem kā mēs varam palīdzēt cīnīties pret šo visaptverošo bezdarbu. Es Nevēlos, lai Eiropas parlaments eh, vienmēr mēģina tur eh, dīžāties ar muskeļiem, tad, kad tiekas ar padomi un komisiju. Nē, mums patiešām ir nopietni jāpalauz galvu par visiem šiem jautājumiem, un nākamajā sasaukuma laikā mēs varam sasaukt konventu. Ja mēs paši nevarēsim labāk izskaidrot savus lēmumus, nu tad mēs nevarēsim pietiekami ātri sasaukt konventu. Paldies par uzmanību. Paldies Hārmsas kundzei un tagad EKR grupas var uzstāsies Epinkungs. Priekšsēdētāji, pēdējā Eirosamita uh, iznākums man atgādina Aleksandru Popu, kas uh, eh, 1711 gadā uzrakstīja esēju muļķi atsteidzas tad, kad eņģeļi jūtas apdraudēti. Vai Rompēkungs, nu, Eirosamits atgādināja ko līdzīgu. Muļķi vienmēr atkārto vienas un tās pašas kļūdas, un bieži vien e, tas nav izņēmums arī politikā. Nu, vai tad šis bija eņģeļu samits priekšsēdētāja kungs? Runājot par vienoto banku uzraudzības sistēmu, tika, tā tika izveidota, ECB ir piešķirti jauni uzdevumi, ir nu, sastādīts kalendārs un tiek runāts par dažādiem uzraudzības mehānismiem. Protams, pēc tam notika vienošanās par šo pārstruktūrizācijas fondu, lai uh, refinansētu finanšu sektoru. Nu, ļoti jauka, es varu par to priecāties. Mums ir uh, jāaizsargā mūsu nodokļu maksātāji un viņu sūri grūtā naudiņa, kas ir noguldīta uh, ieguldījuma fondos. Tālāk tik runāts par nodokļu, par uh, ieguldījumu garantiju schēmu. Nu, vienu, dal, viens dalībvalsts pilsoņu nauda būs izmantota, lai glābtu banku kādā strādā citā valstī. Nu, nē, tā nav nekāda solidaritāte. Tā mēs vienkārši subsidēsim banku darbinieku pilnīgi bezatbildīgo izturēšanos. Un kas tad ir šīs eiro obligācijas? Es domāju, ka tā ir ļoti slikta ideja, kas ir, diemžēl, uh, īstenojusies. Tiem, kas vēlas aizņemties naudu, ir jāaizņems tā pret augstākiem procentiem. Nē, nu tā nav nekāda solidaritāte kārtējo reizi. Atkal tā ir dzīvošana pāri saviem līdzekļiem. Merkele teica, ka eiro obligācijas varētu būt risinājums. Es viņai uh, novēlu laimīgs vecumdienas, bet lūdzu nepārsteigsimies, nekļūsim par muļķiem, nē, labāk turēsimies tuvāk eņģeliem. Un eh, ka mēs, kā kristieši, ņemsim vērā šo uh, svarīgo mācību. Paldies, EFD grupas vārā Helmer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir bijuši jau banku glābšanas fonda un stabilitātes mehānisma, mums ir bijušas dažādas uh, apdrošināšanas, un tagad mums šeit dzimst banku savienība. Un uh, Bundesbankas juristi saka, gan tam trūkst uh, juridiska pamata, bet lai nu kā tas būtu, neviena no šīm iniciatīvām nerisina uh, fundamentālo līdzsvaru trūkumu Eirozonā. Kā gan jūs iedomājaties, kā kopīga banku uzraudzība varēs atrisināt Grieķijas konkurētspējas problēmas vai arī uh, Uh, tirzniecības pārpalikumu problēmu Vācijā. Ir trīs veidi, kā jūs varētu risināt problēmu. Pirmais - masīvi, liela apmēra fiskālie transferi. Uh, tas jau atspoguļojās 77. gadā McDougall ziņojumā, kur bija rakstīts, ka, lai Eirozonā būtu stabilitāte, ir nepieciešams 6 līdz 8 uh, procentu Eiropas IKP pārnesumi, transferi. Jūs ignorējāt šo priek, eh, padomu un tagad jūs redzat, kāds ir rezultāts. Bet šādi fiskālie transferi, protams, būtu nepiecie, nepieņemami Vācijas eh, vēlētājiem. Otrs risinājums varētu izmantot pašreizējo opciju - nabadzība, deflācija, iekšējā eh, devalvācija Dienvidu Eiropu, bet tas vienkārši nav uzturams demokrātijas ietvaros. Grieķijas balsotāji to vairs arī ilgāk neizturēs. Trešām kārtām varētu veikt acīm redzamo, varētu atzīt, ka jūs kļūdījāties, jūs varētu uh, sagraut eiro un padarīt sistēmu atbilstoši pasaules tirgiem un panākt atkal darba vietas un uh, labklājību, bet jūs to nevarat izdarīt, jo jums ir pārāk daudz politiskā kapitāla iesaistīts šajos projektos. Jūs nespējat vienkārši atzīt, ka jūs kļūdījāties. Barozo kungs, Van Rompē kungs, Šulc kungs. Tas ir jūsu apmātība, kas stāv ceļā uh, risinājumiem. Uh, saka, ka uh, tika viola spēlēt, kamēr uh, uh, Roma nodega, bet jāsaka, jūs uh, te ākstaties, kamēr Atēnās ir bats. Uh, Un tāpēc mēs prasam referendumu par uh, līdzdalību Eiropas Savienībā. Un tāpēc es domāju, ka mēs būtu labāk, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā. Mani pārsteidz tas, ka Daulkungs nespēja saprast iemeslus, kāpēc uh, apvienotā karalista grib citas attiecības ar Eiropas Savienību un Daulkungs. Es labprāt to jums divpusēji paskaidrotu. Paldies! Paldies! Tagad apvienoto kreiso vārdā Ierīkungs. Merci, monsieur, les présidents, de votre compte rendu. Paldies, priekšsēdētāju kungi, par jūsu atskaiti, bet man rodas tāds iespējas, ka jums trūkst kopskata. Jums nav nākotnes projekta Eiropas Savienībai. Tāda projekta, kas mums ļautu izkļūt no krīzes, kad ir paredzēts tik daudz darbiniekus atlaist Eiropas Savienībā, par to jūs nerunājat pieauga nabadzība, par to arī jūs nerunājat, un mums uh, uzspiež visu valsts izdevumu samazināšanu. Gluži pretēji. Kādēļ uh, nepagaidīt uh, jūnija plenāra uh, Eiropadomas sēdi, kurā uh, tiktu izvērtēts, kā tad šie projekti ar 120 miljārdiem krīzes pārvarēšanai ir, ir īstenoti, cik daudz darba vietu ir glābts. Šobrīd runā par banku uzraudzības mehānismu. Protams, tas ir nepieciešams, bet es nesaprotu, kad Eiropas centrālā banka ir gan tiesnesis, gan ieinteresētā puse no šajā sistēmā. Ja kādēļ ir uh, izslēgti banku darbinieki un arotbiedrības un kādēļ Sitija nav pakļauta nekādai kontrolē. Manuprāt, ka pamat problēma ir Eiropas centrālās bankas statūti un uzdevumi. Uh, nā, ir atļauts uh, emitēt uh, naudu, bet tas tiek darīts tikai banku interesēs, nevis nodarbinātības veicināšanas interesēs. Tāpat nav paredzēta nekāda kopīga solidāra Eiropas atbildība par uh, parādiem, un katrai valstī ir jāmaksā pašai par savu banku glābšanu. Ja mūs bloķē uh, līgumi mūsu vizībā uz priekšu, kādēļ tos nepārskatīt, kādēļ nepiešķirt Eiropas centrālai bankai jaunas funkcijas, lai varētu finansēt nodarbinātību jaunus projektus, ekoloģiskus projektus. Tāpat mani satrauc uh, jūsu teiktais padoms priekšsēdētāja kungs par uh, vienošanos uh, ar valstīm, kuras uh, apņēmas eh, veikt eh, sociāli sāpīgas reformas, uh, samazinot sociālo aizsardzību darbiniekiem. Tālāk šis uh, šī divpaka un sešpaka un uh, to noteikumiem, tā nav tā mūsu kopīgā humānā Eiropa. Mums ir nepieciešama sociāla Eiropa, lai veidotu demokrātisku Eiropu un izkļūtu no krīzes. Paldies! Tagad pie grupām nepiedarošo deputātu vārdu uzstāsies Filips Klēs. Paldies, priekšsēdētāji! Ja esmu pareizi saskaitījis, šī bija 25. Uh, eh, padome, kur tika runāts par ekonomisko un monetāro krīzi, bet joprojām nav uzsāktas tās debates par ko, kā tad Uh, izvairīties no šīs krīzes, kā no tās izkļūt. Uh, visu laiku tiek runāts par solidaritāti, tā tiek pieminēta pa labi un pa kreisi. Es esmu flāms, eh, priekšsēdētāj kungs, es ļoti labi zinu, par ko es runāju. Beļģijā arī tiek ārkārtīgi daudz naudas pārskaitīts no Flandrijas uz Valoniju, un izskatās, ka Eiropas Savienībā arī šeit notiek, kas līdzīgs izveidojas tāda kā Eiropas Beļģija, kur, eh, piemēram, Ziemeļu valstīm ir jāmaksā par bezatbildīgo dienvidu valstu rīcību. Nu, tāds eh, ļoti beļģisks modelis modelis. Es gribēju pavai, pavaicāt, cik eh, tālu šāda solidaritāte var sniegties, kur tad novilksim robežas. Otrs jautājums ir saistīts ar demokrātisko leģitimitāti šādiem pasākumiem secinājumos, padomas secinājumos tur uh, kaut kas ir pieminēts, bet nav nekādu revolucionāru priekšlikumu. Kā tad dalību valstu parlamenti ar parlamentu, Eiropas parlamentu var piedāvāt uh, labus risinājumus, ja viņiem neviens nepalīdz. Ja mēs runājam par demokrātisko kontroli, vai tā nākotnē patiešām būs iespējama? ja Eiropas Savienība uzraudzīs eh, fiskālo jomu, budžetu un vispārēju, nu kas tad tā ir par valstu suverenitāti? Tāpat tik runāts par banku savienību, bet īstenībā eh, šķiet, ka tas nav pats labākais risinājums. Tika gan teikts, ka tas eh, atvieglos nodokļu maksātāju dzīvi, bet nu kādas garantijas jūs varat sniegt noguldītājiem, ka banku savienības izmaksas uh, netiks sāktas no viņu maciņiem. Jūs šādas garantijas nevarat piedāvāt, un kārtējā eiro padome vai kārtējais rutes plāns, tātad uh, Nīderlandes premjera plāns, atkal nekāds rezultāts nedēļ. Paldies, tagad Barozo kungs. Uh, think... Paldies. Savā pirmajā uzrunā, manuprāt, es izteicos diezgan objektīvi un patiesi izvērtēju šo Eiropadomes sēdi realitāte ir tāda, ka nebija pie, iespējams pieņemt uh, ļoti būtisku lēmumu, jā, Kronoloģiski tie varbūt nebija finanšu ministri, bet vairāk tas, ka pēc dienas notika Eiropadomas sēde, un tas arī palīdzēja finanšu ministriem nonākt pie ļoti, ļoti svarīga lēmuma. Un domāju, ka ir svarīgi atzīmēt šo pirmo soli, kopīgā uzraudzības mehānismā banku uzraudzībai. Tas ir svarīgi, lai investoriem būtu uzticimi, uzticība un bankām pašām. Kaut gan par to jau tika runāts krietni laiku, komisija nāca klajā ar priekšlikumu septembrī, bet mēs jau arī iepriekš centāmies, ko darīt. Ja jūs atceraties, bija Larozie ziņojums Un es personīgi pats izpētīju dalību valstu iespējas. Tajā brīdī dalību valsts to noraidīja. Bija tātad šāds noraidījums. Un tikai tāpēc mēs izskatījām uh, EBA mehānismu. Decision, it... Eiropas banka iestādes mehānismu. Bet jāatzīmē, ka tas, kas nebija iespējams 2008. un 2009. gadā, tas tagad kļuva iespējams 2012. gadā. Uh, Un, zināmā mērā, es tikai teicu, ka šīs opcijas, šīs iespējas ir atvērtas. Te es gribētu skaidrību ieviest. Mums bija pārunas uh, Eiro padomē. Kā jūs zinat, komisija gribētu iet tālāk. Tas ir arī mūsu darba dokumenta uzstādījums, arī četru priekšsēdētāju ziņojumā ir ļoti liels ambīcijas. Lielākas ambīcijas nekā Eiropadomas secinājumos, bet mums jāsaprot vēl viena lieta Mēs šodien runājam par kritiski svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti arī ar dalību valstu suverenitāti. Tad, kad mēs runājam par koordināciju, ex ante koordināciju nacionālajiem budžetiem, tad jāsaprot, ka tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums dalību valstīm, un tas savukārt rada demokrātiskās leģitimitātes uh, un atbildīguma jautājums. Komisijas pozīcija ir bijusi sekojoša, un tā arī tāda saglabāsies. Nepieciešams apvienot dalību valstu demokrātiju ar Eiropas Savienības demokrātiju. Un darību valstu demokrātiskuma līmenis, tas ir jūs Eiropas parlaments, jūs esat uh, tieši ievēlēti, jūs pārstāvat šo Eiropas suverenitāti. To es gribu norādīt arī Grēro Saloms kungam. Bet tad, kad jūs ķerties pie dalību valstu budžetiem, tad ir tikai dabīgi, kā arī dalību valstu parlamenti vēlas iesaistīties šajās debatēs. Tāpēc es uh, varu, jā, komentēt ne tikai Eiropadomas secinājumus, bet arī uh, tādas, zināmas sarunas, kas man notika Eiropadomas laikā. Un dažu dalībvalstu pārstāv man ir teikuši, ka jā, jūsu idejas ir diezgan labas, bet lūdzu, tomēr dodiet mums laiku vēl to pārdomāt. Jo šobrīd ir tāda sajūta, ka mēs ķeramies pie ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, un tāpēc ir nepieciešamas tādas īstas, kārtīgas Eiropas debatas. Tāpēc varbūt atcerieties, ka savā runā Strasbūrā es runāju par Eiropas uh, parlamenta vēlēšanām, nākošām vēlēšanām, kas būs kolosāls moments, lai izvērstu Eiropas līmeņa politiskas debatas. Un Hārms kundze arī par to runāja, jo realitāte līdz šim ir bijusi tāda, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tāds kā, nu, 27 nacionālo vēlēšanu apkopojums, bet varbūt vienreiz pacentīsimies uh, izvērst reālas uh, Eiropas debatas ar kandidātiem, platformām un iesaistīties visos šajos jautājumos, tā lai arī pre-eiropeiskie spēki varētu iziet ārā no savas komforta zonas un paskaidrot šeit, ne tikai Eiropas parlamentā, bet dalībvalstīs savos vēlēšana iecirkņos, kādas ir iespējas šīs opcijas. Es domāju, ka tas ir ceļš uz priekšu, jo mēs ķeramies pie ārkārtīgi delikātiem, sensitīviem jautājumiem. No vienas puses tas bija labs solis uz priekšu banku uh, vienotā uzraudzības uh, sistēma mehānisms. Tie lēmumi, kas tika pieņemti attiecībā uz komisijas uh, priekšlikumu par vienoto restruktūrācijas mehānismu, šie lēmumi bija ļoti pozitīvi. Tāpat arī pozitīva nostāja pastāv uz eksanta koordināciju, bet bija vēl citi jautājumi, kas tika atspoguļoti mūsu darba dokumentā un četru priekšsēdātāju ziņojumā, un jā, bija daži elementi, kas vēl nebija gatavi pieņemšanai šajā Eiropadomas sēdē. Tāds ir šis vērtējums. Bet raudzīsimies, kāda ir, kādas ir iespējas šeit šobrīd. Manuprāt, ir iespējas izvērst padziļinātas debatas, jo es uzskatu, ka mēs vēl neesam izkļuvuši no krīzes. Tā būtu ļoti liela kļūda domāt, ka mēs jau esam krīzi pārvarējuši. Raugoties uz ekonomisko un sociālo situāciju, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet Attiecībā uz Eiropas monetāro savienību arī tur vēl mums ir ļoti daudz darāmā. Kāpēc situācija ir labāka nekā tā bija kādu laiku iepriekš? Tas nav varbūt viena vai divu lēmumu pēc, bet eh, tāpēc, ka ir bijusi tāda visaptvaroša reakcija. Ir eh, struktūrāls reformas notikušas attiecībā uz publisko finansējumu, eh, valsts deficīts ir samazinājies dažos gadījumos. Uh, Arī Eiropas stabilitātes mehānisms, arī tas ir bijis ārkārtīgi uh, labs solis, to investori ir novērtējuši, un neaizmirsīsim, visbeidzot, bet nevienam mazāk svarīgi, ka esam novērsuši pilnīgu sabrukumu Grieķijā, jo uh, finanšu analītiķi paredzēja jau pagājušajā gadā pilnīgi Grieķijas bankratu un to, ka šogad eh, Grieķija izstāsies no Eirozonas, bet mēs esam pierādījuši, ka mēs uh, atbalstam Eiro, atbalstam uh, Eiropas uh, monetāro savienību kā procesu, un tāpēc es domāju, ka kopā ar ECB paziņojumu par OMT visi šie signāli ir parādījuši, ka mēs eh, saglabāsim Eiropas monetāro savienību, ir nepieciešama uzticība. Uzticību var ļoti ātri zaudēt, un to var ļoti grūti atgūt. Tāpēc process būs ilgs, smags, Un no šī viedokļa domāju, ka ir labi, ka iespējas ir atvērtas, un es domāju, ka reakcija būs ambicioza, jo Eiropas komisija gribas uh, panākt spēcīgāku EMS un uh, spēcīgāku Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, Van Rompēkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Man nav nekas daudz piebilstams uh, komisijas prezidenta teiktajam, bet uh, man ir daži papildu komentāri. Eh, no jūnija sākot, kad mēs saņēmām pirmo, kad mēs sagatavojām pirmo ziņojumu, mēs runājām par četriem pamata elementiem. Eh, arī runā par banku savienību, budžeta savienību, ekonomisko un politisko savienību. Tātad kopš jūnija mēs strādājam pie šiem četriem jautājumiem. Un uh, Nekad eh, mēs arī neprasījām, lai Eiropa padome apstiprinātu šo ziņojumu vai komisijas priekšlikumu. Mēs vienkārši piedāvājam ilgtermiņu perspektīvu un soli pa solim pakāpeniski, kā jau es to jums paskaidroju, mēs piedāvājām katram no šiem eh, pamat elementiem pasākumus un reformas, kuras visas virzās vienā virzienā. Tie ir, eh, tas ir tas darbs, ko mēs veicam. Mēs iezīmējam ilgtermiņa perspektīvu un katrā svarīgākajā sadaļā mēs eh, katrā Eiropā padomes eh, sanāksmē speram soli uz priekšu. Es um, neatkārtošu jau teikto par banku savienību. Es domāju, ka mums ir noticis liels izrāviens uz priekšu šobrīd un to mēs panācām ar 27 valstu atbalstu, visu Eiropas padomas locekļu atbalstu, pat ar to atbalstu, kuri saka, mēs nevēlamies piedalīties, nemaz nevēlamies piedalīties Banku Savienībā, uzraudzības sistēmā, bet mēs to atbalstam. Paldies, Dola kungs, mums jāsaka arī apvienotai karalistei par sadarbību Uh, un nodrošinot to, ka tika panākt vienošanās 27 valstu starpā. Uh, runājot par banku savienību, jāsaka, mēs pieņēmām principiālu lēmumu strādāt pie krīžu noregulēšanas mehānisma, un mēs lūdzām komisijai pēc iespējas ātri, un mēs pat noteicām konkrēts datums, tātad sagatavot priekšlikumu šai joma. Mēs uh, veidojam, uh, uh, tāpat mēs strādājam pie vienotā banku uzraudzības uh, mehānisma. Šāds lēmums tika pieņemts jūnijā, un mēs pie šā jautājuma strādājām. Es apsveicu finanšu ministru veikumu, bet neiedomājieties, uh, ka ja padome nebūtu prasījis pieņemt lēmumu līdz gada beigām, tad šāds lēmums tiktu pieņemts. Un turklāt oktobrī mēs nolēmām, eh, ka attieksmē pret ne eirozonas valstīm ir jābūt tādai pašai kā pret eirozonas valstīm. Mēs pat bijām gatavi mainīt balsošanas kārtību uh, monetārajā savienībā, lai uh, iedrošinātu šīs valstis. Un tas viss atspoguļojās arī finanšu ministru darbā. Tālāk uh, budžeta savienība cerams, ka uh, padome vienosies par divpaku. Tas ir ļoti svarīgs solis uh, budžeta savienībai mēs jau to, es, tas, ko mēs esam izdarījuši ar sešpaku, ar budžeta disciplīnas līgumu, eh, tikpat svarīga ir arī šī divpaka. Un līdz ar to mēs strādājam pie visām manis minētajām sadaļām. Ekonomiskā eh, savienība. Mēs eh, esam izveidojuši Eiropas pusgadu ar specifiskām rekomendācijām katrai valstī, bet mēs uh, nevaram garantēt, ka dalību valsti šos ieteikumus īsteno, pat ja tie ir labi argumentēti ies, ieteikumi. No otras puses pastāv makroekonomiskā līdzsvara trūkums, bet arī šeit ir paredzēta instrumenta sešpakā. Uh, Tātad, lai valstis aktīvi darbotos reformu procesā, jo reformas ir jāveic visās valstīs, lai uzturētu mūsu konkurētspēju, ir jāpanāk, lai valstis rīkotos saulaicīgi, un tādēļ ir nepieciešami instrumenti, eh, respektējot dalību valstu kompetenci, bet eh, tātad šie līgumi ar komisiju varētu būt instruments, kā izdarīt spiedienu uz valstīm, lai tās aktīvāk īstenotu ekonomisko un politisko konverģenci. Un turklāt šie līgumi jau neatiecas tikai uz disciplīnu. Šo līgumu mērķis ir izaugsme, nodarbinātība, konkurētspēja. spēja šīs jēdziens ir daudz plašāks nekā tas šķiet pirmajā brīdī. Tie nav tādi soda līgumi. Šo līgumu virzība ir pozitīva, un tas ir jāņem vērā, kad mēs izvērtējam šādu risinājumu. Eh, šie līgumi ir eh, slēgti nacionālā līmenī, bet konteksts ir daudz plašāks. Mums jāpatur prātā visi tālējošie stratēģijas Eiropa 2020 mērķi. Runājot par demokrātisko kontroli, protams, ir jāizveido jaunais uzraudzības mehānisms, un Eiropa padome jau neiejauksies uh, procesā, kurā eh, Eiropas parlaments un nacionālie parlamenti veido savu sadarbību. Tā ir jūsu kompetence, un mēs jau jums nedosim nekādas pamācības. Pamat princips ir tāds, ka kontrole jāīsteno kompetences līmenī. Gribu norādīt, ka šī Eiropa padome ir jauns solis pareizajā virzienā, īstenojot ilgtermiņa plānu protams, mēs vairāk uzmanības pievērsām īstermiņa pasākumiem. Uh, pirmo, uh, turpmāko sešu mēnešu laikā īstenojamiem pasākumiem un reformām. Mēs varam šīs reformas īstenot ātri un tad tās uh, darbosies ilgtermiņā, teiksim, mm, banku restruktūrizācijas um, mehānisms, tas varbūt tiks izveidots sešu mēnešu laikā, bet pēc tam tas darbosies ilgtermiņā. Un uh, gribu teikt, ka šie deviņu mēnešu termiņš ir ļoti svarīgs. Šeit var uh, rast, šeit, šajā termiņā var rasties dzīvība. Tas ir ļoti svarīgs termiņš. Un uh, jāsaka, šeit mēs pat uh, uh apsteidzam dabu noteiktās jomās bet ir arī tādas idejas, kas savulaik nebija vēl nobriedušas, kas nebija īstenojams pirms trim gadiem, bet šobrīd tās ir īstenojamas. Un šeit mēs jau pieskarāmies suverenitātes pamatnostādēm un solidaritātes pamatnostādēm. Mums ir jāuzdrošinās atzīt, ka mēs darbojamies ļoti sensitīvā jomā šobrīd, bet mums ir vienmēr jāpatur prātā mūsu virzība, mūsu pamatkurs. Ja nav tirgus spiediena, tad ir nepieciešams institūcijas spiediens. Un šis ziņojums ir ļoti svarīgs, jo tas palīdz iztenot institucionālo spiedienu. Man nav, man nebija nekādu ilūziju savulaik, ka to visu izdosies tūlīt īstenot, bet ir svarīgi paturēt prātā, uz kurien mēs virzamies. Es eh, vēlos eh, pateikties visiem, mēs tuvojamies eh, Ziemassvētkiem un tad jau sāk darboties iztēle. Es gan gribu teikt, ka, protams, eņģelis un, un, un zvērs ir atšķirīgi radījumi, bet es arī negribu būt eņģelis. Tomēr mūsu darbs ir atšķirīgs. Mēs strādājam ļoti grūtā laikā, iedzīvotājiem ir ļoti grūts laika brīdis Eh, to ir radījusi slikta pārvaldība, bet mums ir jāapzinās, kāda ir situācija, jāsniedz atbalsts. Bet jāsaka, ka šī, šī nedēļa bija veiksmīga Eiropai, bet mēs esam vēl ļoti tālu no izvirzītā mērķa. Es visiem vēlu priecīgus Ziemassvētkus un priecīgus svētkus. Laimīgu jauno gadu!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 Jā, mēs varam tik vērsties debesīs un teikt, ak, ah, Ziemassvētki, Ziemassvētki, runājot par deviņiem mēnesiem un Ferhofštad kungs un Van Rompē kungs, es atļaušos, ka deviņu mēnešu sākumā ir uh, piedzīvojami nevisai, eh, ir uh, varbūt uh, nevienmēr tik patīkam notikumi kā Eiropadomas sēd, tas nu ir skaidrs. Tagad došu vārdu Klāskungam vienu minūti. Jā, tanki, fūziter. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot par demokrātisko deficītu, Barozo kungs un uh, Rompē kungs izvēlējās uh, atbildēt jautājumu veidā. Runājot par uh, Eiropas parlamenta piekrišanu, tā ir nepieciešama, bet ja mēs vēl vairāk vēlamies attālināties no saviem pilsoņiem un vēlamies uh, aizvērt acis uh, ikdienas dzīves priekšā, nu tad jūs esat uz pareizā ceļa. Ir arī kungs. Merci, monsieur le président. Es priekšsēdētāju kungs. Es piekrītu Barozo kunga teiktajam, ka viņš no, kad viņš norādīja, ka nesam vēl no krīzes izkļuvuši, kaut arī jūs teicāt, ka jau iet uz labo pusi. Jāsaka, iedzīvotājiem ir grūti piekrist tam, kas šobrīd iet labāk. Cilvēki cieši, jūs minējāt situāciju Grieķijā, bet arī situācija Spānijā, Portugālē, arī jau Francijā un Vācijā ir ļoti grūta cilvēkiem, un mani pārsteidz tas, ka jūs par to nevēlaties runāt, nevēlaties atbildēt uz jautājumu par Eiropas centrālās bankas pilnvarām un to pārskatīšanu. Tāpat netiek runāts par tūkstošu miljārdiem uh, nodokļu nemaksāšanas, iz, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, tāpat 14 tūkstoši miljārdi varētu tikt novirzīti darba vietu radīšanai un izaugsmē, bet tas viss tiek noguldīts bankās, nevis ieguldīts uh, sociālajā jomā un ekonomikā. Jo, ja mēs runājam par uh, sociālo un ekonomisko dimensiju šai savienībai. Es vēlētos, lai būtu sociālais un ekonomiskais pakts Eiropas Savienībā. Paldies. Well, thank you, Mr. President, and can I thank... Uh, Paldies. Priekšstādātājs grib pateikties Brozo kungam un Van Rompei kungiem par uh, viņu sniegtiem atbildēm, bet es domāju, ka viņa atbildes demonstrēja vēl skaidrāk nekā es pats to varētu izdarīt, ka ir varbūt jautājumi, bet nav atbildes. Barozo kungs lepojas ar to, ka mēs esam saglabājuši eiro. Uh, Barozo kungs, būtu labi, ja jūs uh, būtu aizstāvējuši iedzīvotājs, kas cieši no eiro. Jūs aicinat un prasat vairāk demokrātijas Eiropas līmenī. Nešķiet, ka jūs saprotat, ka demokrātijai ir nepieciešams demos, ir nepieciešams kopīgs uh, sabiedrības viedoklis, kas vienkārši nepastāv Eiropas Savienībā. Ja jūs gribat demokrātisku Eiropu, tad to var panākt tikai, ja ir uh, demokrātisku uh, tautu uh, Eiropai, un demokrātija Eiropas līmenī vienkārši nav sasniedzama. Mēs dzirdējām aicinājums uh, labākai fiskālai un ekonomiskai integrācijai, bet uh, vienotā valūtas zonā jūs esat atteikušies no ekonomiskām vadības svirām uh, valūtas politikai. Sakat, ka ir nepieciešams stoties vairāk atsevišķas fiskālās politikas, ja jūs vēlaties panākt koordināciju Eirozonā. Esam pieredzējuši veselu plejādu iniciatīvu, šķiet, ka tās viss nedarbojas. Mēs gribam atjaunot it kā uzticamību, gribam uh, izaugsmu un darba vietas, neko no tā viss nesam sasnieguši. Van Rompeikungs izteica ļoti interesantu lietu, kam es piekrītu. Van Rompeikungs, jūs teicāt, ka Eiropa izdzīvos tikai tad, ja tā būs konkurējoša. Tad ko tad jūs darat, lai padarītu to konkurētspējīgu? ir ārkārtīgi daudz uh, lieku regulējumu, no kā ir jāatbrīvojas, lai Eiropas ekonomikas atkal būtu konkurētspējīgs, nepieciešams samazināt nodokļus, ir jāatsakās no Eiropas absurdās zaļās energopolitikas, kas Eiropā energoresursu, enerģiju padara visdārgāko. Mēs nekad nespēsim uh, konkurēt uh, energo cenas uh, ziņā. Mēs dzīvojam uz uh, parādiem. Eiropas uh, Eh, Savienība ir pelnījusi, lai beidzot tā tiktu izglābt no šī nožēlojamā stāvokļa. Paldies, priekšsēdētāji, Epinga kungam vārds. Man, godīgi sakot, nav nekāda tālāka piezīme par jūsu teikto, man tikai par Daulkunga teikto ir viena piezīme. Gribu uzdo, uzdot viņam jautājumu. Jums varbūt vajadzētu trenēties būt godīgam. Tāda kristīga vērtība tā ir. Jūs runājat par daudzgadu finanšu schēmu un jūs te vērāties pret uh, apvienoto karalisti. Uh, Bet tā, tā ne tikai apvienotā karaliste, arī Nīderlanda un arī Vans, eh, Fra, eh, Vācijas uh, kanclere Merķela. Ja jūs meklējat uh, te vainīgos, kāpēc uh, jūs meklējat tos mūsu pusē, jums jāskatās savā politiskajā ģimenē un arī Verhofstāda kunga politiskajā ģimenē. Uh, Mēs zinām, ka apvienotā nu, karalists nav vienīgā, un iemesls, kāpēc jūs tā runājat, ir tāpēc, ka jums nav nekāda saiknes ar reālo pasauli, jo pamēģiniet izskaidrot eh, parastam pilsonim, ka nepieciešams vairāk naudas, tāpat laikā, kad viņiem ir jātaupa. Paldies! Hārmsas kundze, lūdzu. Paldies, es gribēju atgriezties pie uh, Dragī kunga uzdevuma. Dragī kungs bieži vien uh, it kā uh, um, ir pārāk ambiciozs un viņš nemaz tik ļoti nerūpējas par demokrātisko kontroli un valstu suverenitāti. Nu, mums ir jāpadomā, kas tad īsti notiks ar ECB lomu. Domāju, ka Dragī kunga loma visu laiku ir tāds kā brīdinājums, ka padziļinot un politiski integrējot ekonomisko un monetāro savienību, mēs nevaram uh, Uh, atgriezties atpakaļ, jo īstenībā Dragī kunga uzdevumi un Trišē kunga uzdevumi nav demokrātiski kontrolēti. Mums ir uh, jāsaglabā spiediens, mēs nedrīkstam kļūt vājāki, mēs varētu kaut ko nokavēt, ja mēs nevarēsim uh, tādām valstīm kā Grieķija, Portugāla, Spānija, Īrija uzticēties. Un Mums viņiem ir jāpaskaidro, ka mēs izaugsmi nevaram uh, vienkārši uh, no kaut kurienes uh, tā automātiski izraut. Paldies, Ferhofštāt kungs. Diemžēl runātājs nav izslēdzis mikrofonu. Uh, Priekšsēdētāji kungs, kad es runāju par deviņiem mēnešiem, bet man šis ieņemšanas brīdis izpalika Eiropā padomē, lai runātu par pozitīvu rezultātu, kas gaidāms pēc deviņiem mēnešiem. Man pietrūka šī ieņemšanas brīža. Runājot par pirmo uh, punktu par līgumu, uh, ne jau Eiropas parlaments var piekrist tam, ka šie līgumi būs atšķirīgi dažādām valstīm. Vismaz ir jā, jāatrod cits nosaukums. Eiropas Savienība jau nav nekāds privātu uzņēmums, kas slēdz līgumus ar vieniem un otriem. Ir nepieciešams runāt par ekonomiskās pārvaldības stratēģiju, tīpaši jūsu minētos jomās, bet tas būtu jātiecina uz visiem vienlīdzīgi un tālāk par. Uh, mēs esam nākuši klajā ar jaunu priekšlikumu komisijai. Tas ir tāds uh, mērens, pieticīgs parlamentu priekšlikums. Redzēsim, kā komisija reaģēs. Bet uh, tur ir ierakstīts, kad padome pieprasa izveidot uzraudzības mehānismu. Un tagad padome prasa, padoms priekšsēdētājs prasa banku krīzes risināšanas mehānismu. Tas tiek darīts jautājums, vai tas ir savietojams ar līgumu, to attiecinot uz visu, visām bankām. Nu, redzēsim, kas notiks tālāk. Ir ierokungs, paldies. Kad uzstājos pirmo reizi? runāja par fiskālo konsolidāciju, uh, lai varētu garantēt izaugsmi. Es esmu priecīgs, ka tika pieminēta ilgspējīga ekonomiskā un sociālā politika. Par to ir runāts padomas secinājumos. Bet mums noteikti vajadzētu veicināt dialogu ar Eiropas komisiju. Uh, izteiktās prognozes īstenībā bija aplamas, jo netika ņemti vērā vairāk multiplicējoši faktori. Uh, ekonomiskā izaugsme ļoti trausla. Mēs uh, piedāvājām komisāram Rēnam uh, uzsākt ekonomisko dialogu ar ekspertiem, lai varētu atrast labākās metodas. Ir patiešām jāpadomā par diferenciāciju. Uh, Ja mēs runājam par izaugsmi, tā ir jāņem vērā arī 2013. gada uh, aplēsēs. Mums ir jādomā arī par sociālo pīlāru. Mana politiskā grupa uh, nevēlas, lai šeit būtu tikai atsaucas četros blokos uz sociālo pīlāru, bet mēs vēlamies, lai šis būtu tikpat liels bloks kā vispārēji, lai būtu atsevišķi sociālām lietām veltītais bloks. Un vēl Eh, Van Rompeja kungs runāja par attiecībām starp dalībvalstu parlamentu un Eiropas parlamentu. Šīs attiecības ir jāizkopī, un Eiropas parlamenta loma nav saistīta tikai ar uh, ziņojumu gatavošanu. Mēs pieprasām, lai viss, kas ir saistīts ar ekonomiskiem jautājumiem, tiks pakļauts koplēmu procedūrai. Uh, Eiropas stabilitātes mehānismam ir jātiek kontrolētam arī parlamentā. Mēs pieprasām, lai trojka patiešām ņemtu vērā arī parlamenta intereses un ar to rēķinātos. Barozo kungs šeit runāja par ambīcijām. Uh, Protams, īstenībā parlaments šobrīd ir tieši visambiciozākā institūcija, un ja jūs apgalvot, ka, piemēram, komisija ir ambiciozāka nekā padoms priekšstādātājs, un padoms priekšstādātājs savukārt ir eh, ambiciozāks par dalību valstīm, nu, būsim piesardzīgi. Uh, Ja mēs vēlamies atrast kaut kādu kopsaucēju, kopīgu olekti, tad mēs galu galā nepie kā nenonāksim. Mums ir e, jābūt e, daudz spēcīgākiem, lai varētu virzīties uz priekšu. Un tagad jau drīz sāksies e, Ziemassvētku laiks. Es novēlu visiem priecīgus un svētītus svētkus. Nu, mēs redzēsim, kas notiks pēc deviņiem mēnešiem. Nu, varbūt dienas gaismu ieraudzīs kaut kas pavisam cits. Un tad uh, dzims gan parāda dzēšanas fonds, gan eiro obligācijas un arī kas cits. Ir kolēģi, kas ir katoļi, kas tic dievam, un pāvests teica, ka uh, ēzelim un uh, vērsim vairs nav nekas nu, meklējums pie silītes, bet eņģeļi joprojām tur atrodas. Paldies! Ar labās sobit! Merci, monsieur le président! Lamasturkungs, paldies priekšsādātāja kungs! Paldies, Van Rompuikungs var eh, jūs apsveikt par to, ka jūs rūpējāties par to, lai drošības un aizsardzības politika tiktu iekļauta darbas, darba kārtībā. Nu jau trīs gadus eh, savienībā ir šā kompetence saskaņā ar Lisabonas līgumu, bet pastāvēja joprojām tāds eh, paralizējošs tabū. Uh, un nebija secinājumos ne par saikni starp ārpolitiku un aizsardzības politiku, par sadarbību ar NATO nekas netika teikts, ne arī par Eiropas aizsardzības aģentūru, ne arī par nepieciešamu, nepieciešamību kopīgi analizēt uh, apdraudējumus. Un uh, katrā gadījumā parlaments ir gatavs dot savu ieguldījumu, pārskatot dokumentu, kas ir sarakstīts pirms 15 gadiem. Pasauli ir mainījusies. Trīs krīzes gadi ir palīdzējuši pievērsties jautājumam par to, kas ir uh, pēdējais, pēdējās institūcijas aizdevējs, tā ir Eiropas centrālā banka. Tomēr padome sev vēl nav uzdevusi jautājumu, uh, kādam ir jābūt pēdējās instances nodokļu maksātājam. Mums parlamentā tas ir Eiropas nodokļu maksātājs, bet padome atlika šo jautājumu uz vēlāku laiku, gan attiecībā uz uh, finanšu schēmu, gan arī uz Eiropas Savienības pašu līdzekļiem, un šis jautājums, kurš vienkārši izgaisa no darba kārtības kaut gan tika pieņemts eh, jautājums par Grieķijas parādu atvieglošanu, par parādu dzēšanas fondu, noguldījumu garantiju fondu, par līgumiem ar dalību valstīm. Jau tagad ir skaidrs, ka nodokļu maksātājiem būs jādod savus ieguldījumus. Jautājums, kam, kad un kādā veidā. Un līdztekus vēl ir viens vēl grūtāks jautājums, ja ir jākoordinē politikas, kas ietilps dalību valstu kompetencē, kā to norādīja Barozo kungs, kurš tad pieņem galīgo lēmumu. Pēdējo trīs gadu pieredzi jūsu vadībā, prezidenta kungs, ir parādījuši, ka arī Eiropa padomes uh, spējām ir zināmi ierobežojumi. Dažkārt ir uh, tādi efektīvi ugunsdzēsēji, kas darbojas ugunsgrēkā, uh, un viņi it kā gūst savu leģitimitāti, bet pēc tam ir atkal jāatgriežas pie diplomātiskiem risinājumiem 27 valstīm. Un patiesībā leģitīmi ir tikai līgumi, ko ratificē 27 dalībvalsts. Tas attiec, piemēram, uz budžeta stabilitātes līgumu. Pretējā gadījumā ir vienkārši hiperboliskas deklarācijas, ko tūlīt arī visi aizmirst. Uh, un uh, padomas secinājumos ir viss, viss par konkurētspēju, bet nav atsauc ne uz uh, darba kārtību 2020, ne uz konkurētspējas paktu. Eiropas Savienība patiesību sakot nav pat spējusi samaksāt 2012. gada rēķinus. Un uh, Eiropa domei ir pamats sev uzdot jautājumu par parlamentāro kontroli pār tā darbību. Tāpat padomē ir jā domā par savu lomu. Tā nav kolektīvais valsts vadītājs vai augstākais likumdevējs Eiropas Savienībā. Padomē nav jākļūst par pastāvīgu G27, kas daļi runā, bet e, nespēja efektīvi rīkoties. Ir jāizvērtē e, padomas institucionālā loma. Paldies! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dargie kolēģi, dārgās kolēģis, Paldies par šīm diskusijām. Paldies uh, abiem priekšsādātājiem, padomas priekšsādātājiem un komisijas priekšsādātājiem. Barozo, uh, fer, Ferhofštāt kungs, ja būs, būsiet tik laipns, lai uzklausītu mans pēdējos vārdus, gribēju pateikties visiem, kas uh, piedalījās šajā priekšsādātāja konferencē. Tā ir pēdējā priekšsādātāja konference šogad un man ir jāsaka saskaņā ar reglamentu, ka nākamā priekšsēdētāja konferences notiks 10. janvārī. Es vēlo, vēlu jums miljoniem eņģeļu, kas jums dziedās Ziemassvētku korāļus, novēlu priecīgus Ziemassvētkus, novēlu veselības pilnu jauno gadu, un es ceru, ka 2013. gadā miers, kas ir Eiropā garantēts pateicoties Eiropas Savienībā, eh, nozīmēs mieru arī citās pasaules valstīs. Novēlu jums visu labāko un sanāksmēs esam beiguši.